veiksmīgu apmeklējumu Strasbūrā. Tagad turpināsim un ķersimies pie balsošanas. Pirmais jautājums, par ko mēs balsosim, ir pieprasījums apspriesties ar Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. Pieprasījums apspriesties ar reģionu komiteju. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk otrais lasījums saskaņā ar vienkāršoto procedūru padomas pozīcija par Eiropas bēgļu fondu 2008. un 2013. gadam. Nav nevienu grozījumu. Mēs esam pieņēmuši šo ziņojumu. Tālāk otrais lasījums vienkāršotā procedūra, padomas pozīcija par enerģijas un citu resursu patēriņu norādīšanu uz ražojumiem, kas saistīti ar energo patēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju. Šeit nav piedāvāts norādīt priekšlikumu, nav arī neviena grozījuma, līdz ar to padomas pozīcija ir pieņemta. Tālāk. Maņkas kunga ziņojums. Budžeta grozījums 01 šķērsvītra 2010. pirmā iedaļa Eiropas parlaments. Pirmais grozījums personālais balsojums. Mums ir nepieciešams kvalificēts balss vairākums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Tagad balsosim par rezolūcijas priekšlikumu, un tas arī būs personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. 509 balsis par, 111 pret pieņemts. Lūdzu, jūs vēlieties izteikties priekšsēdētāja kungs jau otro reizi mans uh, balsojuma aparāts nedarbojas, tātad lūdzu atsūtiet tehniku, lai viņš to varētu pārbaudīt. Jā, jā, mēs aizsūtīsim pie jums uh, glābšanas komandu. Tagad Čārnēcka ziņojums par 2008. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Čārnēcka kungs, lūdzu jums vārds. Čarnēcka kungs, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka tagad mēs atrodamies veiksmīgākā situācijā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, jo toreiz tikai novembra mēnesī Mēs spriedām par šo jautājumu, un tagad mums, kā Eiropas parlamentam, vajag padomu pārliecināt par to, ka tai mums ir jāpiedāvā visi nepieciešamie un atbilstošie dokumenti, kad parlaments to pieprasa. Tagad mēs saņēmām dokumentus par iepriekšējo gadu. Es domāju, ka šāda situācija nav pieļaujama. Un tas norāda uz to, ka Eiropas parlamentam ir jāveic lielāks spiediens uz padomu, ja mēs runājam par budžeta izdevumiem. Tas ir nepieciešams. Paldies! Jā, senjor Čarnēgi! Paldies Čarnēcka kungam! Padūkungs, vai jūs vēlaties izteikties, lūdzu? No works, thank you. Arī mana balsošanas ierīce nedarbojas. What's the problem? The machine? The machine. Yes.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 grozīt šo uh, izpildus priekšlikumu, par to mēs tagad balsojam, un tas būs personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Tātad, ja jūs vēlaties uh, piekrist budžeta kontroles uh, komitejas priekšlikumam, jums ir jābalso par. Ja jūs šim priekšlikumam nepiekrītat, jūs balsojat pret. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Tas nozīmē, ka izpilde notiks. Tagad balsojam par Mikulāši kunga ziņojumu par transplantācijai paredzēto cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem. Mikulāši kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Veľký deň. Deň pre európskych občanov, pre európskych pacientov. Prijatím tejto... Šodien mēs piedzīvojam lielu dienu. Tā ir liela diena, svarīga diena pacientiem un viņu tuviniekiem. Ar šīs direktīvas palīdzību mēs varēsim garantēt augstus dzīves kvalitāti cilvēkiem, tādiem cilvēkiem, kas ir patiešām ilgi gaidījuši uz orgāniem. O zdravī ruģī. Vēlmi pekņi vām ďakujem. Vēlējos jūs eh, mudināt atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies visiem par sadarbību. Paldies. Paldies Nikolašika kungam. Ir uh, divas grozījuma grupas. Tātad pirmā grupa, kas par to pret atturas pieņemti. Otrā grozījuma grupa, eh, par to mums vairāk nav jābalso, tā atkrīt. Balsojam par komisijas eh, priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk eh, rezolūcijas priekšlikums, eh, balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu, tas ir personālais balsojums, sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts. Turpinām darbu un balsosim par Eiropas parlamentu 2011. gada sesiju kalendāru. Lūdzu, jūs vēlaties ko teikt? Fox, I press. Oh, Foksa kungs, jā, par reglamentu. Vai jūs varat apstiprināt, ka balsojot par ceturto grozījumu mēs samazināsim uh, to uh, reižu skaitu, uh, kad dosimies uz Strasbūru, bet tajā pašā laikā saskaņā ar līgumu šeit uh, tiksimies 12 reizes. Gracias, señor Fox. Paldies Foksa kungam. Ķersimies pie balsošanas. Lēns kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, cienītās dāmas, godātie kungi, kolēģis, saskaņā ar balsojuma sarakstu, es sapratu, ka jūs uzskatāt otrais grozījums ir nepieļaujams. Dargais eh, priekšsēdētāji, jums vajadzētu par to eh, padomāt. Um, 229. pāns reglamentā paredz, ka otrdienās līdz pusnaktī notiek plenāras sesijas, un tas nav pretrunā ar mans politiskās grupas iesniegto grozījumu. Mēs ar grozījumu vēlamies, lai Strasbūras nedēļa tik pārlikt no 10. nedēļas, no 11. nedēļas uz 10. nedēļu. Tā tad tas nebūtu pretrunā ar to, ka otrajā marta otrdienā būtu nakts plenārsēde. Tātad šeit nav nekādu pārkāpumu, jums vienkārši vajadzētu pārdomāt. Paldies eh, šo priekšlikumu par grozījumu atsaukšanu. Sí. Gracias, sí. Paldies Lēns kungam, turpina priekšsēdētājs. Jūs īstenībā, eh, nu, uzminējāt manas domas jo es domāju darīt tieši to, ko jūs vēlaties. Galniškungs, lūdzu. Bref, es izteikšos pavisam īsi priekšsēdētāji. Man šķiet, ka par spīti eh, tam, ka šis dokuments, šis eh, ceturtais grozījums ir izstrādāts, mm, tomēr mm, diezgan dīvainā veidā mums būtu jānorāda tas tāpēc, ka tas ir pretrunā ar līgumu un jo īpaši ar interpretāciju kādu tam deva Eiropas kopienu tiesa Luksemburgā, kas paredz paturēt uh, pašreizējo uh, sesiju skaitu Strasbūrā. Es saprotu, ka daļa kolēģi varētu vērsties pret, bet uh, līguma noteikumi ir pavisam skaidri un formāli, un Luksemburgas tiesas lēmums arī norāda uz to, kā mums būtu jārīkojas. Paldies! Labi, ķeramies pie balsošana. Pirms balsojuma es vēlējos jūs informēt par to, Es uzskatu, priekšsēdētājs uzskata, ka otrais grozījums nav saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību. Līdz ar to mēs uzskatām, ka otrais grozījums nav pieļaujams. Otrais līdz devītais pants um, Eiropas Savienības uh, līgumā nosaka, ka parlaments var tikties otrajā mārta otrdienā. Priekšsēdētāja konference ir pieņēmusi 2011. gada uh, sesiju kalendāru sākotnējo projektu un tur ir uh, paredzēts noturēt sesijas no 7. līdz 11. martam, un tas ir saskaņā ar 2. panta 9. apakšpunktu šajā līgumā. Tālāk tiek noteikts, e, ka šo nedēļu mēs pārcelsim uz nākamo nedēļu, un ja parlaments pieņems šo grozījumu, mēs pārkāpsim 229. līguma pantu. Līdz ar to grozījums ir nepieņemams. Tagad balsosim par trešo grozījumu. Kas pār? Votamos la enmienda 3. Votos a favor. Trešais grozījums. Kas pār? Sí, señor Lene. Lēnes kungs. Priekšsēdētāja kungs, nu ļoti žēl, bet eh, nu, tik vienkārši viss nenotiks. 229. pāntu jūs citējāt pilnīgi pareizi, bet tas nav pretrunā ar mūsu iesniegto grozījumu. 209, 229. pants attiecas uz vienu vienīgu dienu martā, uz otro otrdienu martā. Un mēs runājam par visu Strasbūras nedēļu, par četrām sesijas dienām. Es domāju, ka mēs šo nedēļu varētu pārcelt no 10. uz 11. gada nedēļu. Tātad jums nav nekādu problēmu organizēt sanāksmi 2. Uh, marta otrdienā. Tas ir paredzēts līgumā, kā jūs pats to citējāt sekretariātu. Mire, senjor, senjor Lene. Lēnas kungs. Que tipicamente puede ser. Saskaņā ar šo grozījumu eh, jautājumu ir iespējams interpretēt eh, atšķirīgi. Tādos gadījumos saskaņā ar mūsu reglamentu prezidējs lemj, kā šis jautājums ir jāinterpretē, un manis izskaidroto iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka otrais grozījums jāpasludina par nepieņēmamu, jo tas pārkāp 229. Um, Eiropas Savienības funkcionēšanas līguma pāntu. Protams, jūs to noteikti varat interpretēt atšķirīgā veidā, bet prezidents ir pieņēmis savu lēmumu, līdz ar to mēs turpinām balsojumu. Trešais grozījums, kas par?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 Nu, labi, varam pārbaudīt. Nobalsosim elektroniski par trešo grozījumu. Sākam balsot. Ya está, si no hay más debate así, ya. No, así que tienes el número de semanas. Eh. Sí. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Turpināsim. Lūdzu. Eh, Prezidente, chiedo scusa, voglio approfittare. Priekšsēdētāji, es atvainojos. Es vēlējos izmantot šo iespēju un paziņot, ka kaut kas ir jādara, jo ceļošana uz Strasbūru uh, no Eiropas Savienības galvaspilsētām ir šausmīgi sarežģīti. Mums ir 3-4 reizes jāpārkāpja, jāpārsēž, lai varētu uz šiem nokļūt. Mums ir nepieciešami tiešie lidojumi. Muy bien. Gracias, señor Salato. Paldies, Salato kungam. Paldies, Salato kungam. Turpinām balsot. Cion. Balsosim par rezolūcijas priekšlikumu, ko iesniedza vidas aizsardzības komiteja par pārtiks piedavām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji. Šeit tiek runāts par lielopu un cūku trombīniem. Lainien kungs lūdzu. Ja, danke, Herr Präsident. Bei dieser Abstimmung braucht Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs eh, varam tagad eh, pieņemt lēmumu bez jebkādiem aplinkiem, un mēs eh, vēlējāmies aizliegt gaļas gabaliņu līmēšanu, un šo īpašo gaļas līmi tātad ir jāuzskata par pārtiks piedevu. Eh, eh, dāmas un kungi, eh, steikam ir jābūt steikam, vistai ir jābūt vistai, un es saprotu, ka visi vēlētāji un visu deputātu vēlētāji, apgabali iedzīvotāji vēlas to panākt. Tātad mums vajadzētu atteikties no šāda līmvielu izmantošanas mūsu pārtiks racionā. Paldies, Ajuso kundz, lūdzu. Ajuso kungs, lūdzu. Te. Eh, gracias, señor presidente. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Trombīns ir piedeva, kas palīdz salīmedreiz gabaliņus, bet nav nekādu uh, drošības apsvērumu vai tehnisku problēmu, kas aizliegtu šīs, uh, kas uh, mums liktu paturēt spēkā šīs vielas izmantošanu. Citās valstīs arī tā jau ir tikusi aizliegta la, que la carne tratada con trombina se. Un pielikumā ir teikts, ka gaļa, kur tiek apstrādāta ar trombīnu, var tikt pārdota, ja tā ir etiķetēta. Tātad mēs nekādā veidā nekrāpjam patērētāju, par kur mēs, protams, rūpējamies sagatavojot šo rezolūciju. Vai Eiropas komisija varētu apņemties un nodrošināt to, ka šīs te uh, šī gaļa eh, netiks uzskatīta par eh, krāpšanos attiecībā uz patērētājiem, ja tā attiecīgi tiek maķēta. Paldies! Komisārkungs! Well, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti! Ja mēs runājam par uh, trombīna atļaušanu pārtiks produktu ražošanā, komisija konsultējās ar pilnīgi visām dalību valstīm par uh, eh, četrajām prasībām, kas ir uh, izteikts pārtiks piedevu direktīvā. Tātad nekaitīguma aspekts, vai tiek izmantot attiecīgā tehnoloģija, informācijas aspekts, uh, ieguvumi un priekšrocības, uh, kas tiek piedāvāt patērētājiem. Ja mēs runājam par drošību un higiēnu, Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde teica, ka pārtikas piedeva konkrēti trombīns, nerada nekādu drošības risku. Ja mēs runājam par higiēnu, es neuzskatu, ka uh, saindēšanās vai piesārņojuma uh, iespējamība ir augstāka uh, nekā izmantojot citas pārtikas piedevas. Tālāk, ja mēs runājam par tehnoloģiju, ir izveidot pietiekam laba tehnoloģija, lai varētu ražot un izmantot šo pār, produktu, pārtiks produktu ražošanas ķēdē. Mums ir jārunā par to, ka šī tehnoloģiskā iespēja ir aprakstīta pārtikas produktu piedevu rezolūcijā, ko pieņēma parlaments. Trešām kārtām jums runājam par informāciju. Protams, daudzi ziņojumā ir pauduši pamatotas bažas, bet eh, īstenībā mēs vēlamies, lai patērētājs netiktu maldināts. Mēs saprotam, kāda ir iespējamie riski, Tādēļ mēs savā priekšlikumā piedāvājam striktus nosacījumus, kas īsnībā pat iet tālāk nekā nosacījumi, kas attiec uz cikām pārtiks piedevām. Pirmām kārtām šo produktu var uh, pārdot tikai jau iepriekš iepakotā veidā. Otrām kārtām uz produktu ir jābūt papildus marķējumam un ir jāmin tās piedevas, kas ir salip, salipinājušas, salīmējušas kopā gaļas gabaliņus. Tātad es domāju, domāju, ka patērētājs būs informēts par produktu izcēlesmi. Trešām kārtām ir jānorāda, no kurienes nāk šis trombīns, tātad eh, kāda ir tā dzīvnieka izcēlesme. Un es esmu pārliecināts, ka šie marķējumi nosacījumi ir daudz stingrāki nekā tie nosacījumi, kas atrod, attiec uz citiem pārtiks produktiem, piemēram, asins obaltumvielām un uh, atļautām pārtiks piedavām. Un e, attiecībā uz šīm piedevām īstenībā nav prasība norādīt atsevišķu marķējumu. Mēs e, esam e, nor norādījuši, ka ir nepieciešams īpašs marķējums attiecībā uz trombīnu. Un trombīnu jau izmanto vairākās dalību valstīs, un tas palīdz pārstrādāt pārtiks produktus pat bez konkrētiem nosacījumiem. Mēs ar priekšlikumu palīdzību vēlamies noskaidrot situāciju, un dalību valstīm būs konkrētas saistības ievērot attiecīgos marķējuma nosacījums. Līdz ar to patērētājiem būs eh, labāk un skaidrāk informācija. Tāpat patērētāji, tie, kam ir nepieciešams lielāks atbalsts, varēs izvēlēties eh, labākus produktus un viņi varēs uh, izmantot augstākas kvalitātes produktus. Es domāju, ka šis priekšlikums ir uh, piemērs tam, kā attīstās pārtiks ražošanas nozare, kas nāks par labu patērētājiem. Es pat tiešām ļoti ceru, ka jūs ņemsiet vērā visus komisijas ieguldītos pūliņus un labi saprastīsiet tos iemeslus, ko es paudu, un pieņemsiet šo priekšlikumu. Es neteikšu pilsoņiem, ko, kas viņiem jāēd, bet es viņiem teikšu, ko viņi ēd. Un es domāju, ka mana pozīcija ir saskaņā ar šo apņemšanos. Paldies! Paldies komisārkungam, saka priekšsēdētājs. Labi, ķersimies pie balsošanas. Balsosim par rezolūcijas priekšlikumu mums ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums. Eh, personāls balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Pasamos a votar. Dārgie kolēģi, turpinām darbu. Turpinām darbu. Balsosim par Perejo ziņojumu. Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā 2009-2015 gads. Ceturtais punkts. Sākam balsot. Kas par? Pret. Es īstenībā neredzu, ka vispār kāds balsotu. Tātad ceturtais punkts. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Nobalsosim elektroniski par šo punktu. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpinām balsošanu. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums. Kas par? Pret pret, atturas, pieņemts. 13. punkts divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudīsim 13. punktu otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Otrā daļa pieņemta. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Votacion. Tas arī būs jāpārbauda. Nobalsosim elektroniski par šo grozījumu. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Vamos ahora la enmienda número 8. Votos a favor. Astotais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par? Pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par? Pret, atturas, pieņemts. 22. punkts. Sākam balsot. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Nobalsosim elektroniski par 22. punktu. Sākam balsot. 22. punkts. Se cierra votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Votamos la enmienda 1. Votos a favor. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. punkts. Kas par? Pret. Atturas Pārbaudīsim elektroniski. Elektroniskais balsojums par 29. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 35. Kurš par? Jāpārbauda. Labi, nobalsosim elektronisku par 33. punktu. Sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. punkts. Kas par? pret, atturs. Pārbaudīsim arī balsojumu par šo. Sākam balsot elektroniskā kārtībā. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. apsvērums L. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim arī balsojumu par šo apsvērumu un darīsim to elektroniskā veidā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums N, kas par pret atturas. Šķiet ar to pašu balsu pārsvaru pieņemts. Tagad balsosim par visu rezolūcijas priekšlikumu grozītā versijā, kas par pret atturas pieņemts. Y pasamos al siguiente punto, que es el informe del señor Jauregui Pievērsīsimies nākamajam punktam, kas ir, uh, institu, kas ir Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Trešais grozījums, kas par pret atturās. Šķiet, ka noraidīts. Devītais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturās pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par? Pret. Atturās pieņemts. Desmitais, kas par? Pret. Atturās noraidīts. Piektais grozījums, kas par? pret, atturās, noraidīts. 11. kas par, pret, atturās, noraidīts. 12. kas par, pret, atturās, noraidīts. Otrais grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 13. kas par, pret, atturās, noraidīts. 14. par, pret, atturās, noraidīts. 6. par, pret, atturās, noraidīts pret, atturās, noraidīts. Septītais par, pret, atturās, noraidīts. Astotais par, pret, atturās, noraidīts. Tagad balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tagad nākamais punkts, par kur jābalso. Rezolūcijas priekšlikums, kur iesniegušas piecas politiskās grupas par starptautiskās krimināltiesības Romas statūtu pārskatīšanas konferences kamp Kampalā, Ugandā. Hovitkungs, lūdzu, piedāvā uh, mutisko grozījumu trešajam grozījumam. Trešajā grozījumā es vēlētos aizstāt vārdu notes ar welcomes. Tātad vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Neviens neiebilst, tad balsojam par trešo grozījumu ar mutisko Hovitkungu grozījumu. Divās daļās balsosim. Pirmā daļa, kas pār? Pret atturās pieņemts, otrā daļa Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 11. punkts. Divās daļās pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturās noraidīts. Tagad. Mutiskais grozījums, kur iesnieguši zaļie 11. punktā. Vai kāds iebilst pret šo grozījumu? Ja nē, tad balsojam par šo te mutisko grozījumu, kas tā pret atturās pieņemts. Tagad 21. punkts, vēl viens Hovitkunga mutiskais grozījums. Jūs to esat saņēmuši. Vai kāds iebilst? Neviens neiebilst, tad balsojam par šo mutisko grozījumu, kas par pret. Neviens neceļ rokas, saka priekšsēdētājs. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Otrais grozījums ar mutisko grozījumu, kur iesniegus Lavbīlērs kundze kur esat saņēmuši rakstiski, vai kāds ir pēc šo grozījumu. Tad balsojam par otro grozījumu ar šo te mutisko grozījumu. ¿Cuántos tienen que ser? 40. No hay 40, sí. yo no cuento cuarenta ¿eh? a ver no se muevan porque tenemos que contarles no no no se muevan Lūdzu, nesēdieties vietā, savās vietās, jo mums jūs ir jāsaskaita. Lūdzu, palieciet stāvot. Bien, la enmienda oral queda rechazada. Mutiskais grozījums ir noraidīts. Un tagad balsosim par otro grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. Tagad par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā, kas par pret atturās pieņemts. Vēl būs arī balsojums skaidrojums, un tagad sāksim balsojumu skaidrojumu